Tālāk pārējiem pie saistīti jautājumi, tas ir Sīrijas bēgļi pie Bulgārijas robežām. Un pirmais runātājs eh, padoms vārdā ir Venizelos kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Dāmas un kungi deputāti. Migrantu plūsmas, ar kurām saskaņas Bulgāra un arī citas valstis, kas ir uz eh, Eiropas ārējām robežām, īpaši Eiropas dienvidos, eh, ir cieši saistītas ar situācijas pasliktināšanos Sīrijā. Geogrāfiskā izvietojuma dēļ Bulgārija saskars ar daudziem bēgļiem no Sīrijas. Tā ir viena no dalībvalstīm, kas ir īpaši pakļauta smagajām sakām no Sīrijas krīzes. 2014. gada janvāra ANO eh, pētījums par bēgļiem piemin eh, grūtības, ar kurām saskaras cilvēki, kam nepieciešams starptautiska aizsardzība. Tas attiec arī uz Bulgāriju, īpaši ņemot vērā tos apstākļus, kuros tiek uzņemti šie cilvēki. Līdzīgas datus sniedz arī nevalstiskās organizācijas. Gribu uzsvērt, ka visām dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt bēgļu uzņemšanas uh, apstākļus, kas atbilst starptautiski noteiktiem standartiem. Mēs pilnīgi atzīstam dalībvalstu priekšā mastos uh, eh, izaicinājumus, kad uz šīm valstīm nonāk šāda veida bēgļi dalībvalstis ir pauduši savu vēlmi pastāvīgi pildīt savus pienākumus. Tomēr uzņemšanas apstākļi ir nepietiekoši un eh, bēgļu plūst no Sīrijas neparaprotam ir liels eh, izaicinājums. Ano Eh, pētījumā ir uzskaitīti eh, piedāvājumi, rekomendācijas, kā uzlabot situāciju. Ir jānosaka arī eh, veidi, kā šie, šos uzņemšanas centrus padarīt efektīvus un arī paredzēts uzlabot situāciju. Komisija, es domāju, pati izstāstīs par savu misiju Bulgārijā Pagājušā nedēļa tā tur bija devusies, lai uh, izvērtētu situāciju. Mēs īpaši augstu vērtējam Eiropas parlamenta interesi un bārs par šo tēmatu. Es zinu, ka vairāk Eiropas parlamenta deputāti apmeklēja diezgan nesen Bulgāriju, lai paši savām acīm pārliecinātos par izaicinājumu, kas tā ir šīs, šīs valsts priekšā. ir jāparāds, kādā veidā bēgļi no Sīrijas var nonākt Eiropas Savienībā. palīdzības uh, un uzturēšanās uh, infrastruktūras izveidu jau īpaši svarīgi. 20, uh, tūks, 20 miljoni eiro ir piešķirt tām valstīm, kas ir īpaši pakļauti bēgļu plūsmai. Šis finansējums tas gan ir ierobežots, izvirs par mērķi uzlabot uzņemšanas centrus, uzlabot eh, pārvaldību un reģistrāciju un arī, lai varētu sniegt atbalstu robežu aizsardzībai. Padomi darīs visu, kas tās spēkā, spēkos, lai atvieglot Sīrijas bēgļu likteni runa par tiem bēgļiem, kam nepieciešams atbalsts Eiropas Savienībai. Bulgārija ir viena no tām valstīm, kas visvairāk pakļauta no Eiropas Savienības dalību valstīm šiem, šīm bēgļu plūsmām. Tāpēc mums jādara viss, lai palīdzētu Bulgārijas varas iestādēm uh, veikt uh, viņu uzdevumu un lai varētu arī sniegt atbalstu cilvēkiem, kas, kam nepieciešama palīdzība. Paldies! Liels paldies! Un tagad vārds komisārai Mālstrēmai. Liels paldies, priekšsēdētāji! Padomas priekšsādātāji, dāmas un kungi, labdien visiem! Komisija ir ļoti nobužījusies par migrācijas plūsmām uz Eiropas Savienības um, ārējo valstu robežām, tīpaši Bulgārijā. Man ir jāuzsver tas būtiskais darbs, ko Bulgārijas uh, iestādes līdz šim ir veikušas sadarbībā ar NVO komisiju patvēruma atbalsta biroju, lai novērstu situācijas pasliktināšanos. Situācijas dramatisms pašlaik ir ierobežots un nekļūst sliktāka, tomēr ir jāpārvar arī daudzi citi izaicinājumi, piemēram, migrantu izmidināšana patvēruma centros, patvērumu lietu atlikšana un to cilvēku lietu izskatīšanu, kuriem ir tiesības palikt Bulgārijā. Mēs vērojam, kā situācija attīstās un redzot uh, starptautiskās aizsardzības uh, pretendentu situāciju, ņemot vērā, kā attīstās situācija, ir skaidrs, ka situācija novietnā ir, situācija Bulgārijā nopietna un prasa aktīvu rīcību. Par to mēs esam nesen vienojušies ņemot vērā Dublinas regulas 33. Eh, pantu. Ātrās reaģēšanas mehānisms, kas ir paredzēts 33. pantā, nevaino nevienu valsti eh, šādā situācijā, un mēs parlaments kā līdzlikumdevējs to labi zina. Ir nepieciešams iedarbināt uh, solidaritātes mehānismu, kura mērķis ir atzīt politisko spiedienu kādā valstī un nodrošināt uh, materiālu un politisku atbalstu situācijas uzlabošanā un atvieglotu dzīvi patērumu meklētājiem. 33. panta izmantošana sniegs spēcīgu signālu, ka Bulgārija nav viena un ka dalība valstis un komisija ir apņēmušās atbalstīt šo dalību valsti krīzes pārvarēšanā. Aicinājums pēc uh, solidaritātes ar Bulgāriju var pieņemt dažādas veidus, tie varētu būt uh, materiāls, operatīvs atbalsts, finansiāls atbalsts Mēs, protams, vienmēr esam atbalstījuši Bulgāriju, mūsu atbalsts turpināsies, un tas praktiskās iedzīmes nozīmē, ka Bulgārijai kopā ar patvērumu atbalsta biroju un Eiropas komisiju ir jāizstrādā attiecīgs plāns, lai mm, risinātu situāciju. Ņemot vērā iesaistīto pušu skaitu, komisija, nevalstiskās organizācijas, vairākas dalību valstis, kā arī trešās valstis, uh, Rīcības plānam jānodrošina instruments, kas uh, koordinē pasākumus, kurus turpina īstenot Bulgārijas iestādes, lai izvairītos no Dublinas sistēmas struktūrālajām problēmām. Rīcības plāns nodrošinās arī ilgtermiņu stratēģiju Bulgārijas patvērumu sistēmas problēmu risināšanai, tostarp arī integrācijas pasākumus tiem, kuri paliks Bulgārijā, kā arī novērsīs turpmākas problēmas nākotnē. Nepieciešamība pēc ilgtermiņa plānošanas ir vajadzīga un jāņem vērā, kā spiediens pie ārējām robežām, tostarp pie Bulgārijas robežām, varētu nemazināties. Tāpat ir jābūt iespēja pieteikties turpmākai ārkārtas palīdzībai, ja nepieciešams plānam ir jā pārklāja gan tūlītējā reakcija, gan arī turpmākā perioda situācija. Komisija, protams, informēs gan padomi, gan parlamentu par jaunākajām tendencēm. Paldies, priekšsādātāji! Weberkungs. Priekšsādātāji, padomes, priekšsādātāji, komisārs kundze. Pēdējā laikā ir daudz runāts par situāciju Sīrijā, par traģēdijām, un mēs domājam arī par to, kas notiek Eiropā. Cilvēki pie Eiropas Savienības robežām lūdz palīdzību. Es gribu pateikties arī um, Tautas partijas frakcijai, kas ir paveikusi milzīgu darbu, un um, jāteic, ka Eiropa šobrīd saskaras ar milzīgiem pārbaudījumiem humanajā jomā. Es uh, pēdējā laikā lasīju rakstu par to, ka Eiropa norobežojas, Eiropa veido mūru ap sevi, Eiropa noraida Sīrijas bēgļus, tādi bija virsraksti, un tāpēc arī šobrīd ir šī diskusija, un ir radies iespējas, ka Eiropa norobežojas, un šāds iespējas nekam neder. Tas mums ir skaidri jānorāda pašreizajā diskusijā Eiropas parlamentā Bulgārija ir milzīga atbildība, jo viņa ir uz robežas ar šiem krīzes reģioniem, un, uh, un diemžēl Bulgārijas socialistiskā valdība neizmanto šo tēmu iekšpolitikas veidošanā, un uh, es ceru, ka Sofijas uh, politiskā situācija nenovedīs pie tā, ka uh, Sīrijas bēgļiem tiks noraidīts atbalsts. Tautas partijas pozīcija ir skaidra. Mēs vēlamies palīdzēt tiem, kas ir pelnījuši Eiropas tiesisko palīdzību. Mēs vēlamies lūgt arī Turcijas atbalstu pie robežām. Mēs ceram, ka tiks ievērot Eiropas Savienības standarti, kā to norādīja komisārs kundze. Mēs aicinām uz finansiālu solidaritāti ar valstīm, kas atrodas pie Eiropas Savienības ārējām robežām un aicinām arī citas Eiropas Savienības dalību valstis regulāri nodrošināt atbilstošas resursus, lai varētu sniegt atbalstu Sīrijas bēgļiem Eiropai, ir kopīgi jārēģē. Paldies! Vēber kungs Kirkofa kungs ir lūdzis vārdu. Вие недопустимо политизирате самия въпрос. Като постоянен говорител на ГЕР... Paldies! Nav pieļaujams politizēt šo jautājumu GAP partijas vadītājs tomēr to vēlas darīt. Vai jūs varētu komentēt bijušā premjerministra teikto? 2011. gadā bija paredzēts izveidot uh, uzturēšanās nometni tūkstots cilvēkiem, bet ir grūti pateikt, cik daudz līdzekļu tika izlietots, jo mēs esam konstatējuši, ka nekas reāli nav izdarīts. Valdībai būtu jāveic kaut kāda brīnuma dažu mēnešu laikā, lai to visu atrisinātu. Paldies! Ja, ich bedanke mich für die Frage. Ich möchte ausdrücken. Jā, es pateicos par uh, jautājumu. Es vēlos izcelt Bulgāriju, Bulgārijas paveikto pie ārējās robežas, taču pašreizējai valdībai ir jāatbild uh, uz jautājumu, kāpēc šīs, šie virsraksti parādās, kāpēc šāda robeža ir izveidojusies. Un uh, tā, ka noteikti ir labai radikāla pārtīja un par šo situāciju ir jādiskutē Eiropas parlamentā, es domāju, ka sociālisti pietiekam kritiski apietās ar viņu pašu valdības partijām. Paldies. Tagad Gijoms kundze. Jā. Paldies! Pirms divām nedēļām es dažiem kolēģiem piedalījos misijā Bulgārijā. Tā bija Liba komisijas eh, delegācija. Mērķi bija vairāki, un viens no tiem bija arī eh, novērtēt, kāda ir situācija patvēruma lūdzējiem un kāda ir uzņemšana. Un, ja nepieciešams, ierosināt kādus uzlabojumus, kā Eiropas institūcijas varētu atbalstīt valsts. Es atgriezos no šīs eh, misijas ar tādām mm, dalītām jūtām. Uh, Bulgārijas eh, varas iestādes no vienas puses it kā ir centušās eh, uzlabot šos nu, apstākļus, bet nācās konstatēt arī, ka uz vietas pat, ja eh, varbūt situācija nedaudz mainīsies, tomēr ir ārkārtīgi sarežģīti un grūti šie uzņem, standarti, un tie ir ļoti grūti pieņemami, ņemot vairāk kāda ir Eiropas standarta bēgļu uzņemšanai. Man ir vairāki komentāri saistībā ar tām grūtībām, ko es novērtēju, novēroju vietas. Pirmais komentārs par mehānismu, par ko jūs jau gurē, runājat, komisārs Kundze. Un eh, jāsaka, ka 2013. gadā bēgļu skaits Bulgārijā ir 13 kāršojies. Un tātad ne tikai šis pieprasījums ir palielinājies, bet eh, Bulgārijas sistēmas gatavība ir jābūt palielinātājiem. Tā varbūt nav bijusi gatava šādai uzņemšanai un arī attiecībā uz procedūrām. Uh, Jā, jūs eh, runājāt par to, ka nepieciešams agrīnās eh, brīdināšanas mehānismu pilnveidot un šo mehānismu, varbūt tas ir pirmais solis, bet tomēr m, mm, situācija nebija tam visam gatava. Otrais komentārs. Kopš 2013. gada vasaras eh, šis bēgļu skaits pie robežas ir palielinājies, no novembra šī tendence samazinājusies, un vai komisija sadarbojas ar Bulgārijas varas iestādēm, lai nodrošinātu uh, to, lai eh, cilvēkiem, bēgļiem varētu būt tomēr eh, efektīvi piekļūt pie šīs eh, patvērumu prasīšanas procedūras un lai viņi varētu saņemt starptautisko aizsardzību. Nu, un pēdējais komentārs. Bulgārijai ir jāpild savus pienākumus attiecībā uz starptautisko aizsardzību, un to nosaka Eiropas Savienības tiesību akti. Bet Bulgārijai ir nepieciešama arī viss pārējās Eiropas eh, solidaritāte, uzņemot Sīrijas bēgļus, un šī solidaritāte jāpauž eh, finansiāli un tāpat arī fiziski. Paldies, tālāk vārds Ilčev kungam. Paldies, dāmas un kungi. Atvainojiet, vienu mirklīti uzgaidiet. Šķiet, ka ir uh, eh, uzdots zilās kartas Jautājums runājiet, Stojanov kungs. Госпожо Гиом, имам следния въпрос към вас. При положение, че... Paldies, Gijoms kundze. Man ir viens jautājums jums uzdodams. Ja jūs vēlaties, lai netiktu fiziski aizturēti šie bēgļi, lai būtu brīva viņa pārvietošanās iespēja, tad uh, Varbūt jūs varētu arī uzņemties saistības eh, Francijas sociālistu vadības vārdā un pateikt, cik eh, cilvēkus, tad Francija būtu gatava uzņemt no Bulgārijas, jo acīm redzot, Bulgārija nevar uzņemt visus šos bēgļus pati. Jā, paldies eh, par šo jautājumu par Sīrijas bēgļu uzņemšanu. Eh, Francijas eh, prezidents, kurš ir sociālistu partijas pārstāvs, jā, viņš ir norādījis sīriešu skaitu, ko Francija būtu gatava uzņemt, un mēs esam sākuši tos uzņemt. Un jūsu doma droši vien ir jā, jautāt ar to, ka bēgus nedrīkst atraidīt uz robežas, un tas ir visu dalību valstu atbildības un pienākumu jautājums. Paldies! Ilčev kungs, jums vārds. Уважаеми дами и господа, аз съм участвал в две делегации, посетили България, Турция. Paldies, dāmas un kungi! Es arī piedalījos šajā misijā Bulgārijā, Turcijā un Grieķijā, un es gribētu norādīt, ka mūsu valsts veids centienus, lai varētu rēģēt uz visām vajadzībām. Imigranti gaida aizsardzību, labāk dzīves apstākļus un integrācijas iespējas Eiropas Savienībā, un tas nebūtu nav Bulgārijā. Mums ir jāuzņems Eiropas Savienības eh, pienākumi, un Bulgārijai ir jāpild savu pienākumu patvērums sniegšanā, bet mums ir tāpat laikā jānodrošina arī robežu drošība. Mums ir jārēģē uz Bulgārijas iedzīvotāju eh, vēlmēm. Viņi nevēlas, lai eh, tīri sociāli viss šis jautājums gulst uz viņus pleciem. Tātad šie ir trīs galvenie elementi, kas noved mūs pie nākamā jautājuma. Kā mēs varam aizsargāt, pasargāt Bulgārijas robežas, lai mūsu valstis būtu aizsargātas pret eh, krimināla rakstura personu ierašanos, un no otras puses, kā mēs varam palīdzēt tiem, kas eh, bēg no mm, šīs murgainās situācijas Sīrijā. Uh, Un Bulgārijai ir nepieciešama solidaritāte un um, atbalsts. Mums ir nepieciešama finanšu līdzekļu priekš Bulgārijas, jo Bulgārijai nav šāda līdzekļu. Tā tad. Tāpēc arī nepieciešama palīdzība. Bulgārijas valdība šobrīd strādā uh, no nacionālā budžeta līdzekļiem, bet mums ir nepieciešama arī politiska elastība. Mums jāprasa Turcijai uh, stingra kontrola attiecībā uz uh, to uz tiem cilvēkiem, kas šķērso Turcijas un Bulgārijas robežu. Ja mēs gribam prasīt, lai Bulgārijas uh, iestādes uzņem 2000 bēgļu, mums ir nepieciešams izpaust arī savu solidaritāti, un ja mēs to nedarīsim, tad jādomā par citiem racionāliem veidiem, kā to uh, darīt. Un tieši tāpēc Bulgārija ir izstrādājusi, strādā pie šāda nacionālā plāna. Tātad, kā es teicu, ir jāpild arī Bulgārijas pilsoņu vēlmes, bet uh, situācija ir ārkārtīgi smaga, ir uzņemšanas centri, kur darbojas labi, kuriem klājas labi, citos situācija ir smagāka, bet galvenais ir saprast, ka Bulgārija nedrīkst būt viena visā šajā situācijā. Paldies vārds ērstas kundzei, jums 30 minūtes, 30 sekundes. Uh, Äh, ich wollte nur noch mal. Es vēlējos tikai pajautāt, ko jūs domājat ar bēgļiem, Sīrijas bēgļus vai vispārīgi bēgļus vai cilvēkus, kas vienkārši ir pie robežām un vēlas tikt iekšā Eiropas Savienībā? Ilčev kungam vārds. Jā, paldies par jūsu jautājumu. 80% cilvēku, kas ierodas Bulgārijas teritorijā, vēlas turpināt savu ceļu tālāk uz Eiropu, jo Bulgārija ir visnabadzīgākā Eiropas Savienības valsts. Es nezinu, vai te ir runa par kaut kādu ilūziju vai propagandu, bet uh, man nav jāatbild uz šādu jautājumu. Bet 40% šo bēgļu mums saka, ka jā, mēs vēlamies bēgļu status, lai varētu doties tālāk Eiropā. Tur lūk ir šī problēma. Bet eh, beigsim būvēt šo sienu, šo žogu 30 eh, eh, km garumā, tātad dzeloņtrāšu žogu, kas kavē, kas neļauj šiem bēgļiem pārvietoties, jo šis žogs novada viņus uz kontrolpunktiem. Muito obrigado, senhor presidente, senhor ministro Venis. Paldies, priekšsēdētāji. komisāra Malmstrēm, politiski šobrīd Eiropas Savienība, gan tās dalība valstis, gan institūcijas ir pieļāvušas nopietnu kļūdu gan attiecībā uz Sīrijas konfliktu, gan arī uz bēgļu plūsmas pārvaldību uz Eiropu. Mēs domājam, ka šī situācija neturpināsies tik ilgi, bet nu pat šis konflikts ir ieildzis un nav skaidrs, cik ilgi tas turpināsies. Uh, mums eh, nav instrumentu, kā pareizi risināt eh, šādu ielgušu konfliktu. Mums vajadzētu miermīlīgi, pareizi pārvaldīt šīs bēgļu plūsmas un palīdzēt viņiem nonākt eh, atpakaļ Sīrijā. Ja mēs paraugāmies, kādi šai situācijai ir pamatprincipi, tad mums ir pienākums pasargāt bēgļus, To darīt ir pienākums arī dalību valstīm, un kā Malmstrēms kundze sacīja, ja mēs izmantojam Dublīnas līguma 33. pantu, tad ir skaidrs, ka mēs ne tikai mēģinam parādīt solidaritāti ar bēgļiem, bet gan arī ar Bulgāriju, kas ir dalību valsts un ir nonākusi krīzē, tādā kā bija Grieķija vai citas valstis. Ja mēs paraugāmies uz uh, nolīguma 80. pantu, ja mēs domājam, ka to varētu piemērot visiem gadījumiem, tad ir jāpaskatās, kas tur ir. 80. pāns nosaka solidaritāti dalību valstu vidū, taču situācija kļūtu problemātiska, ja šo pantu izmantot pārāk daudz gan strateģiskiem, gan humāniem apsvērumiem, gan arī citiem. Uh, Mums jāsāk nodrošināt, lai uh, bēgļu situācija tiktu risināt atbilstīgi, un uzreiz pēc tam, kad viņi pamet Sīriju, viņi ir pienācīgi jāpieskata, un ir jāpārliecinās, ka mēs piemērojam pārskatīto Dublinas nolīgumu, lai mēs neturpinam šo Sīrijas traģēdiju, bet nu jau Eiropas Savienības robežās. Paldies, Ernstas kundze! Paldies! Ziniet, es sev uzdodu jautājumu, kam tad vēl ir jānotiek? lai mēs saprastu, ka Eiropas Savienības bēgļu politika nedrīkst turpināties nevienu pašu dienu. Protams, ka apiešanās ar Sīrijas bēgļiem Bulgārija ir absolūts skandāls un vēl viena siena, vēl viens mūris ir pēdējais, kas mums Eiropas Savienībā ir vajadzīgs. Bet jautājums, vai pietiks eh, padarīt Bulgāriju bagātu, pārskaitīt līdzekļus, veidot eh, rīcības plānus? Uh, kamēr Eiropas eh, Savienības patvērumu pakotne nav pilnīgi neko mainījusi bēgļu situācijā, ir zināmi bēgļu standarti un Dublina 3 ir um, kļuvusi par sinonīmu politikai, kas neņem vērā cilvēku intereses. Mēs uh, šovakar runājam arī par Grieķiju. Mēs varam runāt gandrīz par jebkuru dalību valstu un konstatēt lielus deficītus, un šajā parlamentā mēs arī redzam, ka ir nolemts saīsināt budžetu, tostarp attiecībā uz bēgļiem. Daudzi labprāt izmetus līdzekļus Frontexā un tiktu vaļā no bēgļiem. Uh, Bet jāteic, kamēr šis turpināsies bēgļu situācijā, nekas nemainīsies. Paldies vārds Stojanov kungam. Paldies priekšsēdētāji. Uh, laiks, kas ir pēdējā šīm debatēm, ir uh, ārkārtīgi īss. Uh, komisārs kundze, jūs teicāt, ka ir nepieciešama integrācija un šo personu uzņemšana, bet te ir runa par bērgļiem kuri paliek Bulgārijas teritorijā, tāpēc, ka viņi ir apdraudēti paši savā dzimtajā valstī. Un tad, kad šīs eh, briesmas, eh, šie riski tiks eh, atrisināt, tad viņiem ir jāatgriežas mājās. Tātad par kādu integrāciju mēs šeit runājam otrām kārtām? Jā, atbild uz manu jautājumu. Un es Un tātad tika norādīts, ka Bulgārija ir paredzējis 300 eh, tūkstošus eiro, lai pareidz, palīdzētu kaimiņvalstīs Sīrijai, bet ko Bulgārija ir paņē, saņēmusi pretim par šo visu šo palīdzību. Un tāpat arī Ilčeva eh, kunga jautājums parāda, ka Bulgārija nav viena šajā cīņā, jo līdz šim it kā jūs demonstrējāt kaut ko pretēji. Paldies, tālāk vārds Engela kungam. Uh. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu uh, pārliecināt uh, Stojano kungu uh, par uh, to, ka šī misija, kas notika Bulgārijā pirms divām nedēļām, ka viena no pirmajām lietām, ko mēs konstatējām, ka uh, šie cilvēki neierodas Bulgārijā, lai paliktu. Lielākā daļa šo cilvēku labprāt atgrieztos mājās vai arī dotos uz citām Eiropas Savienības valstīm, jo tik tiešām tā ir, ka uzņemšanas apstākļi, kā jau uh, Eh, Kirilo kungs norādīja, nebūtu nav patīkami, un tie nav eh, pieņemami. Un tad tiek likts arī starptautiskais spiediens. Bet papildus visai šai polemikai, ko mēs te gribam vai negribam izvērst, man ir viens jautājums Eiropai, bet tas ir izšķirošs svarīgs jautājums. Mēs runājam arī par Turciju. Turcijā ir 700 tūkstoši uh, Sīrijas iedzīvotāji kas ir aizbēguši no savas valsts, ir miljoniem sīriešu, kas ir pārvietoti paši savas valsts iekšienē. Ir tātad 700 tūkstoši vai 750 tūkstoši ir apmēram vēl Libānā, un Bulgārija arī nav pietaupība, pietaupīta. Bet Bulgārijai tāpat laikā ir jāuzņem tikai daži tūkstoši bēgļu, bet uh, citas uh, Eiropas valsts, jā, labi tās deklarē, cik viņas ir gatavas uzņemt 500, 50, 100 tūkstoši. Bet ja ir simtiem tūkstoši, ja ir 200 tūkstoši, piemēram, sīrieši, kas uh, ierodas kā bēgļi, tad kāda ir mūsu Eiropas politika attiecībā uz šo personu uzņemšanu? Es konstatēju, ka padome savā parastajā viedumā tikai, tā teikt, pārkrāmē papīrus, bet tas neveidā, nekādā veidā neatrisinās mūsu problēmas attiecībā uz šīm uh, ārkārtīgi spēcīgām migrējošām plūsmām. Paldies, Kalfin kungs, nākošais. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Šodien Bulgārijā ir uh, uh 11. Uh, 11600 bēgļu. Šīs uh, migrantu bēgļu plūsmas sākās jau pagājušā gada vasarā un ir turpinājušās līdz uh, pagājušā gada beigām novembrī. 332 cilvēki ieradās, Bulgāriju, ieradās Bulgārijas teritorijā septembrī, uh, pusotras tūkstotis apmēram, tātad krīze, par ko mēs runājam, jau turpinās vairākus mēnešus. Engelkungs norādīja, ka Eh, krīze it kā ir pabeigusies, un es nesaprotu, par kādu krīzi mēs te runājam. Mani satrauc tas, ko mums eh, teica Eiropas komisijas pārstāvi. Eiropas eh, komisijas veiktie pasākumi ir tad daļēji, un tie nav pilnībā korekti Bulgārijai nav vajadzīgs kaut kāds papildus mehānisms, bet mums ir nepieciešamas atpakaļ uzņemšanas uh, attiecības nosacījumi ar Turciju un citām valstīm, un arī citām valstīm ir jāuzņemās daļēji šo bēgļu izmitināšana, un mums ir jāspēj palīdzēt Bulgārijai, lai varētu uzņemt šos bēgļus, kuru ir desmitkārt vairāk nekā Bulgārija reāli spēja uzņemt. Ja Eiropas komisija paziņo, ka tā ir uh, neitrāla, tad jums ir jāveic analīze par visu Eiropu, ne tikai par Bulgāriju. Paldies, Gabriels kundze. Paldies, priekšsādātāji. Liba delegācijas uh, vizītes laikā mēs konstatējām, kāda ir jau veiktie pasākuma attiecībā uz bēgļiem. Mums ir jābūt drosmīgiem un jāsaka, Bulgārija nav bijusi gatava šim izaicinājumam. Bulgārijai nav bijis laika izvērst savu rīcības plānu, un tā rezultātā ir uh, arī izpaudušās tādas ksenofobiskas tendences. Mums ir nepieciešama stratēģija nākotnē. Šobrīd veiktie pasākumi tiek paredzēti, plānot līdz aprīļa beigām, un problēmas iespējams atkal uh, radīsies saistībā ar bērniem, ar uh, jauniešiem. Bet es negribētu uzdot jautājumus, kuriem nav atbilžu attiecībā uz šo personu integrāciju. Es gribētu labāk runāt par sadarbību ar vietējiem iedzīvotājiem, uh, policiju un citām organizācijām, kas nodarbojas ar robežu apsērdz. Tā tad attiecībā uz šo bēgļu integrāciju sadarbību ar Turciju un citām uh, kaimiņu valstīm. Tas ir tikai daļa šo pasākumu, kas ir nepieciešami. Paldies, Fajons kundze. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovana komisārka. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze, Bulgārijā notiekošais, eh, viss šis bēgļu pieplūdums ir traģisks. Pie Bulgārijas ārējās robežas risinās traģēdijas, kas eh, rada pārbaudījumu arī mūsu solidaritātei. Mums jāieklausās šajos saucienos pēc solidaritātes un palīdzības, un šos cilvēkus nedrīkst atgrūst no Eiropas Savienības robežām. Uh, Bulgārijas lēmums izveidot pagaidu nožogojumu, nu, vai tas ir kaut kas tāds, ko mēs patiešām vēlamies, vai mēs vēlamies, lai Eiropā tiktu būvēti žogi, mums ir pavisam noteikti jānodrošina šo cilvēku tiesību ievērošana, pastāv spiediens, ko rada imigrācija, un mums ir jāizmanto vai nu solidaritātes mehānisms vai citi pasākumi, lai nodrošinātu vajadzīgo palīdzību šīm īpaši neaizsargātajām grupām, un šī situācija var apdraudēt šo cilvēku drošību. Paldies, Dievs Demera! Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, mums iespējami drīz ir jāaktivizē 33. pāns krīzes pārvaldības instruments un uh, jāvienojas par rīcības plānu. Tas, ko mēs šobrīd pieredzam, nav tikai steidzama situācija, tā ir ārkārtas situācija, un Bulgārija vienkārši nespēja tikt galā viena pati, tai ir vajadzīga Eiropas Savienības solidaritāte. Kad ārkārtas situācijas rodas, es domāju, mums ir jāparūpējas par trim lietām. Pirmkārt, mums ir jānodrošina apmešanās vietas, veselības aprūpe un pārtika. Tas varētu būt tāds ārkārtas rīcības plāns, un šeit es pat negribu domāt par patvērumu vai robežu kontrolēm, jo mana pieredze liecina, ka sīrieši nevēlas integrēties Eiropā. Viņi pirmkārt vēlas glābt savas dzīvības un pēc tam atgriezties mājup, un šī iemesla dēļ mums ir vajadzīga sadarbība un solidaritāte no Eiropas Savienības puses. Viena pati Bulgārija netiks galā. Paldies, tagad pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Ir pieteikušies vairāki runātāji, visi ir bulgāri, to starp Kazaka kungs. Palanov kungs pirmais. бегло или почти винаги се пропуска. И то е, че ситуацията в България можеше да бъде. Paldies, priekšsādātāji! Situācija Bulgārijā var tikai pasliktināties. Neliela tehniska problēma runātāju aicina turpināt. Tātad, ja nevalstiskās organizācijas mums nepalīdzētu un ja arī privātpersonas nesniegt savu palīdzību, tad mēs netiktu situāciju galā. Bulgārija un tās institūcijas nebija gatavas šai krīzei Tas nav noliedzams, bet atbildīga ir pašreizējā un iepriekšējā valdība, bet šie cilvēki, šīs organizācijas, kas mums ir gluži spontāni palīdzējuši, tā vispalīdzība ir bijusi ļoti labi organizēta. Un šī palīdzība ir bijusi tik labi organizēta, ka dažkārt to pat nenovērtēju un neieraugu. Starptautiskās organizācijas saka, ka mūsu organizētības līmenis ir ļoti vājš. Es gribētu aicināt Malmstroms kundzi komisāri nevājināt kontroli un spiedienu uz Bulgārijas valdību. Bulgārija nav gatava, tai nav pieredze šādā gadījumā, bet tāpēc mums ir nepieciešams veidot vēlmi risināt problēmu. Tā ir problēma, kas nekur nepazudīs pēc, bez konkrētām darbībām. Uh, Mēs nedrīkstam būt pārāk optimistiski attiecībā uz uh, konflikta atrisināšanu Sīrijā. Konflikts kā tāds nepazudīs uh, un problēma saglabāsies Bulgārijā un uh, tāpat visā Eiropas Savienības teritorijā. Paldies! Paldies! Nākamā runātājā vārds. Eiropas Savienība aicina Eiropas parlamentu pieņemt rezolūciju attiecībā uz Sīriju. Ņemot vērā arī Lampedūzas notikumus, bet Bulgārija nav tieši Sīrijas kaimiņš. Bērgļiem ir jāšķērso visu Turciju vispirms, lai ierastos Bulgārijā. Problēma ir tāda, ka 50% visu šo cilvēku ir migranti un nevis bēgļi. Migranti tie ir, kas nāk no Ziemeļā Ārprikas un no citām valstīm. Un tas ir liels risks, riska avots Eiropas Savienībai un Bulgārijai tīpaši. Ir bijuši vardarbības gadījumi, kuros ir bijuši iesaistīti migranti, tādi pastiprinās. Tāpat arī ksenofobiskas tendences ir pastiprinājušās. Tātad tās ir problēmas, kuras Bulgārija viena pati nevar atrisināt. Protams, jā, Bulgārija nebija gatava visiem šiem notikumiem, bet ir arī statistika, kas rāda, ka kopš augusta mēneša Bulgārija ir uzņēmusi tūkstošiem bēgļu un turpina arī tos uzņemt un risināt šo problēmu. Menaus kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze. Eiropas sistēmas eh, bēgļu uzņems, uzņemšanas sistēma balstās uz uh, savstarpējas palīdzības uh, principu. Bēgļu uzņemšanas uh, sistēma Bulgārijā bija pakļaut ļoti spēcīgam spiedienam, un pirmajās dienās bija milzīgs bēg, bēgļu pieplūdums. Mēs uh, respektējam Dublinas regulu un uh, strādājam pie krīzes uh, pārvaldības un risināšanas. Mēs sadarbojamies ar Eiropas institūcijām caurskatāmā veidā. Jā, komisārs Kunze. Uh, ir nepieciešams vēl daudz darīt, lai uzlabotu uh, bēgļu stāvokli un nepieciešams efektīvāk, ātrāk izskatīt uh, patvērumu pieprasījumus, bet Bulgārija līdz šim uh, paļāvās tikai uz saviem līdzekļiem. Janvārī mēs saņēmām pirmo Eiropas Savienības finanšu atbalstu maksājumu, pateicoties dalībvalsts solidaritātei un pateicoties Eiropas komisijai. Uh, Un uh, pateicoties arī Bulgārijas iestāžu palīdzībai, esmu pārliecināta, ka uh, mēs atrisināsim problēmu arī bez 33. pārā. Kirjov. Kirjo kungam vārds. Paldies, priekšstādātāji. Cienījamie kolēģi, gribētu norādīt, ka esmu patīkam pārsteigts. Mani pārsteiguši tie, kas piedalās šajās debatēs šī līdzjūtība, sapratne, ko ir pauduši pat tie, kas it kā kritizē, jo mēs atrodamies situācijā, kad jārisina ne tikai šodienas pašreizējās aktuālās problēmas, bet arī nākotnes problēmas, jo Bulgārijas robeža ir Eiropas Savienības ārējā robeža 200 km garumā, un mums nākas risināt daudz problēmas. Es gribētu pateikties komisārai Malmstroms kundzei par to, ka viņa ļoti labi ieskicēja šos galvenos elementus. Viņa runāja arī par solidaritātes mehānismu iedarbināšanu, jo mēs nevaram atrisināt šo problēmu, ja katra dalība valsts attiecīgi proporcionāli neuzņemas uh, atbildības nastu proporcionāli savam iedzīvotāju un IKP apjomam. Uh, jā, pateicamies arī Grieķijas premjerministram, jo no viņa mēs saņēmām ļoti tādu būtisku pieredzi. Tāpat arī pateicamies citām uh, vidusjūras valstīm, pateicamies par uh, uh to, un mūsu iedzīvotāji ļoti pateicīgi par uh, saņemto palīdzību un pirmkārt par solidaritāti. Paldies, un tagad Kazakungs. Paldies, priekšsādātāji, komisārs kundze. Bēgļu krīze Bulgārijā sākās 2013. gada augustā. Mēs esam uh, um, iedarbinājuši uh, krīzes mehānismu un 85% šī mehānismu mēs īstenojām februārī nelegālo imigrantu skaits, kas, ir, eh, kas šķērso Bulgārijas robežu, samazinās, un mēs varam teikt, ka eh, šobrīd vairs nav šā, šī bēgļu plūsma. To cilvēku skaits, kas meklē patvērumu citās valstīs, ir ļoti būtiski palielinājies. Mūsu valdība ir eh, adekvāti ir reaģējusi. Nav bijušas nekādas tādas slimību perēkļu un izplatīšanās, un uh, 2013. gadā bēgļu skaits ir palielinājies vairāk kārt, bet eh, tas komisārs kundze demonstrē to, ka eh, Bulgārija var eh, tikt galā pati bez 33. panta iedarbināšanas. Pal komisārē vārds. Vārds komisārs kundzei listening to the, the translation. Uh, it... Paldies. Jā, es atvainojos, ka pārgājām brūdi. Krasņi man ir prieks, ka Eiropas parlaments arī šeit izsaka savu pozīciju, un arī man cilvēki ir braukuši uz Bulgāriju un uz vietas iepazījušies ar nopietnu situāciju Bulgārijā. Un tā tā ir. Mēs saprotam, ka tieši īsā laikā ir ieradušies to daudz personas, un valsts nebija gatava. Pēdējo laikā tas ir 11-12 tūkstoši cilvēku. Un tas ir daudz valstī, kura nav gatava Mēs redzam tādu situāciju Bulgārijā, un tas arī salīdzinoši ar citām valstīm daudz um, patvērumu meklētāju, un tas pat līdzīgi arī kā Zviedrijā, Vācijā un ierodas uh, jauni cilvēku grupas. Bulgārija, es vēlos arī atzīmēt, ir spērus ļoti nozīmīgus soļus, tomēr situācija ir viena satraucoša. Eiropas Savienībā ir spēkā arī vairākas starptautiskās organizācijas, dalībvalsts arī darījušas visu, lai varētu šo situāciju kaut kādā veidā uzlabot. Viņi ļoti rūpīgi seko situācijai. Šobrīd situācija tiek kontrolēta, tomēr mēs redzam, ka būs arī turpmāk liels spiediens uz robežām, jo mēs nesagaidām, ka Sīrijas konflikts tiks atrisināts jau rītdien. Bet jāatzīmē gan, ka pusi no patvaru meklētājiem nemaz nav no Sīrijas. Ir arī Pakistānas, Afganistānas un citu teritoriju iedzīvotāji. Tā ka vēl varam uzlabot situāciju, uzņemšanas apstākļi, nekādā ziņā nepiemērot automātiskumu, nodrošināt integrāciju arī tiem, kuri ir saņēmuši uzturēšanās atļauju un kas plāno arī uzturēties Bulgārijā ilgāk. Tāpat arī jautājumi par robežu. Tur darbs notiek, vienlaikus ir jārunā par garantijām. Gijoms un kundze arī norādīja papildus, ir arī jautājums, lai cilvēki vispār drīkstētu ienākt valsts teritorijā un pieprasīt patvērumu. Mēs redzam, ka šāda veida uh, atgrūšana, cilvēku atgrūšana ir nelegāla saskaņā starptautiskām tiesībām. Un mēs šim jautājumam sekojam. Mēs redzam, tieši Eiropas pierobežā notiek briesmīgs karš. Un arī daudzas valstis uzņems ļoti nopietnu atbildību. Un tieši 2,5 miljoni uh, jau uzņemti ir kaimiņu valstīs. Un Eiropa, protams, ir uzņēmusi pavisam maz. Ja visas 28 valsts uzņemtu, tad mēs, protams, spētu uzņemt daudz vairāk. Labākais, ko mēs varam nodrošināt, būtu Sīrijai, atverot arī nometnes, apmetnes bēgļiem. Un tad mēs tā droši un tiesiski mēs viņam nodrošinātu atbalstu un neliktu viņam kaut kādā bīstamā ceļā ceļot caur vidusjūru vai meklēt cits veids, kā nokļūt Eiropā. Es atkārtošu vēlreiz. Aicinām visām 28 dalībvalstīm pārņemt šeit pārvietotās personas. Mums ir jāaizsargā vismazāk aizsargātajai. Jāizmanto visi līdzekļi mūsu rokās, lai palīdzētu pārvarēt šo situāciju. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you. Um, Mr. Venizelos, you have the floor. Venizelos, kungs, lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σίγουρος ότι... Paldies, priekšsēdētāji. Esmu pārliecināts, ka um, Eiropas parlamenta deputāti ļoti labi saprot, kā Grieķijas prezidentūra šim jautājumam pievērš lielu uzmanību. Mēs esam Bulgārijas kaimiņu valsts, Mēs esam valsts, kurā ir ļoti liels krasta robeža, piekrasta robeža, un līdzīgi arī cits vidusjūras valsts Eiropas Savienībā, esam um, arī pakļaut ļoti lielam spiedienam diendienām. Šis spiediens ir nevien tikai uz mūsu jūras robežām, bet arī uz sauszemes robežām. Un, lūk, tas ir mums zinām situācija, ko arī tagad piedzīvo Bulgārijas sauszemes robeža. Mēs arī varam apliecināt vēlreiz, ka mēs uzskatām, ka ārkārtīgi svarīga ir Eiropas Savienības un Turcijas sadarbība, lai tiešām nodrošinātu, ka šīs arī bēgļu straumes mēs varam pārvaldīt. Tā kā beidzot ir parakstīts arī Turcijas un Eiropas Savienības apaka nosūtīšanas līgums, tad mēs varam to beidzot arī īstenot. Ko tas nozīmē? Principāli mēs nodrāstam un aicinām, ka mums ir jāpanāk slodzes sadalījums līdzvērtīgs starp visām dalībvalstīm. Tas ir ļoti kopā iet ar lielo principu solidaritāti, kas ir viens no Eiropas integrācijas pamatvērtībām. Tādēļ ja mēs arī padomē esam runājuši par šiem jautājumiem. Kā vislabāk risināt bēgļu traumas? Mēs skaidri norādām, ka tā ir liela humanitāra problēma. Mēs apzināmies, ka tā ir humanitāra krīze, Tā ir nopietnas, tādēļ ir cēloņi, otrs, tas izraisa arī drošības apsvērumu jautājums. Tas izraisa lielu spiedienu. Mēs redzam cilvēku, kas vēlas pieprasīt bēgļu statusu. Viņi patiešām arī ir starptautisko tiesību kontekstā jāietulko un jāpiemēro viņiem šāds īpašais aizsardzības status. Mēs arī vēlamies norādīt, kādā veidā mēs varam nodrošināt Eiropas iedzīvotāju drošību. Es skaidri vēlos par to runāt un norādīt. Te var šo jautājumu risināt tikai divos veidos. No vienas puses mums ir tūlītēji pasākumi, ko jūs tūlītēji varat rīkoties, piemērot. Mm, mēs tad varam to atstāt dalību valstu, protams, ziņā, bet ar to nepietiek. Mums jānodrošina solidāra atbalsta forma arī valstīm kā Bulgārija. No otras puses arī citas valstis, kurām ir atšķirīga situācija, kur ir integratīva pieeja, kādā veidā tiek nodrošināts arī šeit arī tiešākas sādarbības veids. Mēs šo jautājumu arī vēlāk Itālijas prezidentūras laikā cilāsim. Eiropas Savienībai ir precīzi jāapsaka, ka Eiropas Savienība ir gatava šo jautājumu risināt efektīvā veidā. Vēlos atgādināt, ka Eiropas padomē pa oktobrī šīs jautājums tika ļoti pamatīgi diskutēts. Tās arī tika atspoguļots uh, lielās Lampedūras katastrofas kontekstā. Tā kā tika ierosināts izveidot arī vidusjūras darbības grupu, 14. un 15. janvārī Atēnās jau notika arī iekšlietu ministru neformālā padome komisiju pārstāv Malmstroms kundze. Un arī šai neformālai padomē bija konkrēti secinājumi arī tālākai vidusjūras darbības grupai. Tas ir kā pamats tālākam darbam, izstrādot vadlīnijas arī pēc Stokholmas programmai. Papildus mēs sagaidām Eiropas komisijas paziņojumu. Mēs ceram, ka martā jau komisija nāks lēšā ar šādu paziņojumu. Mēs gaidām, ka Eiropa doma arī tad jūnijā varēs noteikt precīzi vadlīniju šajā jomā. Ko tas nozīmē? Ka šī problēma Bulgārijā, Grieķijā, Itālijā, Maltā, kas ikdienas tiek risināta, skaidrs, ka līdz martam vēl jūnijam sanāk, ka mēs vairs nevaram īsti gaidīt, galu galā šī problēma mums ir aktuāla jau šobrīd. Un šodienas uh, komentāri skaidri pasaka, kas ir jādara. Un es vēlos jums apliecināt, es arī tālāk nodošu visai padomē šos nopietnos jautājumus, nopietnās bāžas, ko daudzie deputāti aktualizēja. Nav runa tikai par Bulgārijas iedzīvotājiem, kas saskars ar šādām problēmām, bet gan visu Eiropu kopumā. Mums nepieciešama šeit Eiropas apziņa. Paldies! Paldies! Visiem arī debašu dalībniekiem. Debats ir pabeigts un tagad uzsāksim debats par stāvokli Eģiptē. Un dosim atkal vārdu Venezuelos evangelos kungam, lūdzu.